Daudz trūkums varējām novērst saistībā ar NIL direktīvas īstenošanu. Izskatās, ka uh, vēl joprojām saglabājas dažas uh, struktūrāls problēmas, par kurām runājam uh, ziņojumā, kur komisija pieņēma 24. jūlijā par Eiropas senības NIL uh, ietvara uh, piemērošanu. Es uzskatu, ka šie ziņojumi ir labs pamats, lai izvērtotu, kāda rīcība ir nepieciešama nākotnē. Veids, kādā NIL noteikumi tiek piemēroti praksē, visās ekonomikas eh, iesaistītajās jomās, eh, liecina par visu sistēmas labo darbību. Piemēram, banku uzraugiem ir jārīkojas aktīvi un apņēmīgi. Šāda uh, Šā, šie aspekti bija viena no galvenajiem neseno skandālu ietvaros. Mēs esam pārskatījuši attiecīgo ietvaru un ceram, ka šeit varēsim gūt labāku rīcību. Tāpat arī esam paredzējuši īpašus uzraudzības uh, no, noteikumus attiecīgajam Eiropas Unības uzraugam. Uh, Tāpat arī pētījām gadījumus, kur trūka darba darbinieku, jo nevarēja izveikt kontrols un inspekcijas pietiekami bieži, vai arī netika pieņemti attiecīgie mēri, konstatējot pārkāpumus. Arī grupu uzraudzības jomā tika piedzīvot dažādi trūkumi, netika ņemts vērā nil uh, bāžas, uzraugot bankas. Uh, izvērtējot dažādu pārvaldnieku piemērotību amatiem. Mēs apzināmies, ka šāda veida problēmas eh, nav attiecināmas tikai uz banku sektoru. Šāda veida problēmas eksistē arī citās finanšu sektora sastāvdaļās, kā arī nefinanšu sektorā. Šis ir vēl viens darba lauks, kuru mēs nevaram pamest novārtā. Raugoties uz ziņojumu par finanšu izmeklēšanas vienībām, mūsu veiktais izvērtējums ir apstiprinājis to, ka šeit ir jāuzlabo sadarbība. Jo īpaši iesaistot daudz spēcīgākus mehānismus Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu sadarbību un atbalstu starp nacionālajiem finanšu izmeklēšanas uh, birojiem un orgāniem. Uh, šeit galvenie lēmumi ir jāpieņem nākamajai komisijai, taču nākamās komisijas priekšsēdājas kandidāts ir apzinājusies visas šīs problēmas un jautājumus. Un noslēgumos vēlos jums pastāstīt par sarakstu ar augsta riska valstīm. Komisija vēl joprojām ir apņēmusies sagatavot atjauninātu sarakstu saskaņā ar attiecīgās direktīvas prasībām. Padome noraidīja daudzētos tiesību aktus Padomu pie, eh, parlaments pieņēma martā rezolūciju, un balstoties uz to mēs esam piemērojuši lielus pūliņus, lai ņemtu vērā gan parlamenta, gan uh, eh, padomas iebildumus. Mūsu mērķis ir panākt šeit konsensu, lai izvairītos no tā, ka ne tikai, lai ne tikai lai ne parlaments, ne padome eh, nenoraidītu šo sārakstu. Vēlos uzsvērt to, ka komisija turpinās īstenot autonomu izvērtēšanu un mēs esam apkopojuši sarakstu ar konkrētiem iesaistītiem, taču šis saraksts dosies tālāk par FTI kritērijiem, jo īpaši šeit jāpiemina patiesā labuma guvēja aspekts. Tas nozīmē, ka mēs iekļausim arī trā, tādas trešās valstis, kur ir strateģiskie trūkumi, pat ja šīs valstis nav uh, iekļautas finanšu rīcības plāna darba grupas sarakstā. Mēs cenšamies modernizēt 2018. Eh, gadā pieņemto metodoloģiju. Sākumā cenšamies precizēt starptautiskā līmeņa un Eiropas Savienībā noteiktos sārakstus. Tāpat arī mēs cenšamies noteikt normas attiecībā uz trešajām valstīm un to iekļaušanu sarakstos. Uh, Šeit mēs veicam provizoriskos izvērtējumus, cenšamies uh, gūt eh, konkrētu rīcību no trešajām valstīm, lai varētu īstenot pasākumus viena gada laikā. Tādējādi mēs varēsim nodrošināt to, ka trūkumi tiek efektīvi novērsti. Tāpat mēs arī apsveram tūlītēju to valstu iekļaušanu sarakstā, kas par, eh, uzrāda ļoti pārmērīgus riskus. Mēs ceram, ka šādā veidā līdz likuma devēji varēs panākt vienošanos, lai pieņemtu sarakstu par Eiropas Savienības augstu Uh, līmeņu riska valstīm. Mēs turpināsim uzturēt politisko dialogu ar padomu un parlamentu, lai īstenot šo metodoloģiju. Esmu paredzējis runāt ECOFIN padomē ar attiecīgiem ministriem un vēlos jums nodrošināt to, ka mēs turpināsim sekot mūsu kopīgajiem mērķim aizsargāt Eiropas Savienības finanšu sistēmu pret trešo valstu īstenot NIL un vēlamos, vēlos gūt arī jūsu atbalstu arī nākotnē saistībā ar šo ļoti izaicinošo jomu, kas tomēr ir ārkārtīgi nozīmīga mū, visiem mūsu pilsoņiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies, Jūraus kundze! Nākamie runātāji pārstāv no politiskajām grupām. Kā pirmajam došu vārdu Ferbera kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Padoms priekšstādā kundze, komisāra kundze, dargie kolēģi. Klausoties jūsos, šķiet, eh, ka viss ir vienkārši lieliski, viss tiek kontrolēts, padomu uzņemas pienākumus, eh, cīnījās eh, dienu no dienas, stundu no stundas pret naudas atmazgāšanu, komisija visas valsts pārbauda un viss ir lieliski. Taču patiesība ir tāda, ka nekas nav brīnišķīgi. Ja mēs rūpīgāk izpētam komisijas pārbaudas ziņojumu, tad kļūst skaidrs divas lietas. Pirmkārt, 28 dalībvalstīs. Nila direktīva tiek īstenota 28 atšķirīgos veidos. Mums nav harmonizēta transponēšana, un otrkārt pat nacionālajo iestāžu vidū nedarbojas sadarbības starp tieslietu un finanšu iestādēm, un pārobežu gadījumos vispār nekas vairs nedarbojas. Un ja es palūkojos šīm divām problēmām, tad patiesībā ir divi risinājumi. Pirmkārt, ne direktīva, bet gan regula. Ja mēs vēlamies vienotas tiesības Eiropā, tad mums ir jāpieņem regula. Un otrkārt, ja nedarbojas sadarbība un nu, neļaujoties, ja mēs tikko kā vienojāmies, ka Eiropas banku uzraugs, kā uzraugs pārbauda uzraudzību, Nu, tādējādi mēs necīnāmies pret naudas mazgāšanu, atmazgāšanu, bet gan radat kārtējos birokrātiskos papīrsta piestādēm. Mums ir nepieciešama tāda iestāde, kas var aktīvi rīkoties. Mums ir Olafs komisijā, Eiropas prokurors. Tādos gadījumos, kad notiek pārkāpumi pat Eiropas Savienības finanšu interesēm, un mums tiešām Tieslietu komisārs kundze ir jādomā par to, vai nebūtu nepieciešams Eiropas prokurors vai tam līdzīgu struktūru, kura var aktīvi rīkoties, reaģēt, kurai ir tiesības uzsākt kriminālu vajāšanu, lai tas viss nepaliktu dalībvalstu rokās. Mums ir jārīkojas steidzīgi, skaitļi ir ļoti acīm redzami. Mēs nega, nevaram gaidīt, ka pasaulē viss atrasināsies, mums ir jārīkojas, parlaments tam ir gatavs, tādēļ šodien mēs debatēsim un rītdien balsosim un gaidam attiecīgus rezultātus. Paldies, eh, Ferberkungs. Nākamā runātā no S&D, Reigners kundze. Dankišu. Paldies. Es turpināšu eh, jau teikto, Eiropas Savienībā ir ļoti stingri noteikumi pret naudas atmazgāšanu, bet cik labi ir uh, eh, labākie likumi, ja tie tiek īstenoti, kārtīgi īstenot un ja netiek uh, kārtīgi kontrolēts kontrole ir nacionāli veidota un tas jāpārtrauc. Esam vienoti šajā domā. Šī problēma ilgtermiņā to var atrisināt ar Eiropas nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas institūciju. Katrs nākamais skandāls ir lielāks par iepriekšējo. Nedrīkstam gaidīt vēl kādu skandālu un vēl Tā dažkārt ir ļoti lukratīva iespēja, iespēja valstīm vila, jahta, dārga rokas somiņa, uzturēšanās iespēja, pilsonība var tikt nopirkta un netiek pārbaudīts, no kurienes nāk līdzekļi. Tas ir skandāls. Zinām, ka naudas atmaksāšana ir saistīta ar kriminālām aktivitātēm, nodokļu nemaksāšanu un korupciju. Problēma jārisina kopumā, un komisijai ir aktīvi jāris, jārīkojas un jāizsaka priekšlikumu, kā šo problēmu nākotnē atrisināt. Paldies! Paldies Regneres kundzei, un uh, tagad uh, turpināsim. Luis uh, Garigāno kungs divas minūtes lūdzu. Nu, būsim godīgi. Komisārs kundze. Uh, padomas pārstāvi. Iemesls, kādēļ esam šeit, ir uh, tas, ka uh, NL uh, direktīva nedarbojas. Pietrūkst resursu, mums bija uh, uzklausīšana komisijā, mēs, komitejā arī mēs. Uh, dzirdējām, ka likumdošana netiek vienoti implementēta, pietrūks līdzekļu valstīs, un tā tiešām nav īpaši izmantojama. Mēs piekrītam, pilsoņi piekrīt, viņi ir norūpējušies, jo naudas atmazgāšana ir, tas nozīmē cīņu pret noziegumiem, pret narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību un citiem. Tātad kādēļ šī sistēma nedarbojas? Sistēma nedarbojas tādēļ, ka valstīm nav uh, iespēja tam likt darboties. Gluži vienkārši tādēļ, ka tās uh, nesaņem naudu, kas tām ir uh, tā nepieciešama. Nu, galu galā šī kapitāla plūsma nāk no. Uh, avotiem, kas nav tik ļoti skaidri, nu tad piever acis. Un sistēma ir tik spēcīga, cik tās vājākais posms. Un ja kāda valsts ir vai tad tā ir visa mūsu problēma. Dzirdējām par Danskas skandālu, bankas skandālu, netika būtiska rīcība. Ne tikai Igaunijas un Dānijas regulātori to pieļāva, ka tas tā notika, bet tā bija plašāka problēma. Un arī tāda ir, ka nav tādas Eiropas likumdošanas un nekas nav izdarīts. Mēs domājam, ka šis parlaments ir vienots. Uh, Ļoti lepns esmu, ka strādājam kopā ar kolēģiem. Parlaments eh, tic, ka komisijai, padomai un parlamentam jādara katram savs darbs, un šīm aģentūrām ir iespēja mums jācīnās pret uh, naudas atmaskāšanu. Likumdošana ir, likumdošana ir, uh, to jāpiemēro visur Eiropas Savienībā, un mums būs sistēma, kas būs tiešām Eiropas līmenī un darbosies visu labā. Paldies! Paldies Grigāno kungam. Tagad nākamais eh, zaļo eh, un Eiropas brīvās alianses vārdā Gigolda kungs 2,5 minūtes. Priekšsēdētājs kungs, dārgie kolēģi un kolēģis, eh, Eiropā ir drošības riski un valdības to neievēro visu laiku un Tas ir naudas atmaskāšanas problēmas jautājums. Miljardiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu tiek atmaskāti. Tā ir iegūta visļaunākajos veidos. Un tie ir miljardi, miljardi, kas iet ekonomikai garām. Šī nauda tiek atmaskāta un atkal plūst kriminālā ekonomikā terorismā. Un uh, arī mājas tiek pirktas, uh, nekustamā īpašuma centri, uh, dzen cenas uh, augšā. Mēs runājam par šiem jautājumiem, taču mēs redzam arī, ka vispār mums ir taču šīs tiesiskās iespējas. Eiropa piedāvā tiesiskās iespējas dalību valstīm vērsties pret to, bet neskatoties uz to, plaši dalībvalstis neizmanto iespējas. Desmit lielākie skandāli, kādas Eiropas komisija ir atklājusi, parāda, ka a, šī sistēma ir ievainojama. Un nav jāraugās tikai uz a, e, uz Kipru, Maltu. Sāksim ar Vāciju, ar lielāko dalību valstu aptuveni 100 miljārdi eiro gadā tiek zaudēti, jo tā ir nelikumīgi izmantot līdzekļu legalizācijas jautājumu kompetence. Un tāpat arī ļoti daudz, ļoti konkrēts norādes netiek apstrādātas. Un jau kopš trešās NIL direktīvas, kas jau desmit gadus bija jāīsteno, un lai arī šī direktīva bija, un e Eiropas noteikumi noteica to ieviest, tas netika darīts. Un jau mēnešiem diskutēja ar komisiju, vai beidzot tiks pārtraukuma. Uh, pārkāpuma procedūra uh, sākta, um, un ne tikai attiecībā uz Vāciju, bet arī uz daudzām citām dalību valstīm, gluži vienkārši tādēļ, ka uh, šie likumi, priekšlikumi netiek izmantoti un netiek reāli ieviesti. Tādēļ aicinu jūs Eiropas komisijā atveriet jaunu sadaļu, neraugoties vai likuma burti saskan, bet gan vai uh, Eiropas nil tiesības tiešām tiek implementētas, un visur, kur nē, tad lūdzu ievadiet uh, līguma pārkāpuma procedūras, kas ir attiecināts uz implementāciju. Un visbeidzot, Mums tas ir jāatrisina ar kopējas Eiropas institūcijas palīdzību. Vairāk runātāji uz to jau norādīja, kas varētu darboties visā Eiropā, būt aktīva visā Eiropā. Padomē daudz ko var darīt, lai īstenošana beidzot darboties un atbalstiet mūs radot šādu Eiropas institūciju. Paldies! Paldies Gīgolda kungam. Nākamais runātājs Beka kungs. Identitātes krēma demokrātijas frakcijas vārdā. Pusotru minūtu lūdzu. Cienītā priekšsēdētājs kundze, ar 5. nilu direktīvu Eiropas Savienības dalību valstīm tiek uzlikts par pienākumu daudzos, um, daudzās jomās personīgus datus nodēt Eiropas uh, banku uzraucības iespējai. Un tie ir lēmumi, uh, uz kuriem uh, nekādu ietekmi nevar veikt. Uh, pilsoņi un uh, tie, kas eh, bankās taupa naudu. Pilsonis kļūst caurspīdīgs, taču nevalstiskās organizācijas uh, līdz šim netika iekļautas naudas uh, atmaskāšanas direktīvas ietvarā. Pagājuši gada Maltas NVO komisārs profesors Kenets Veins uh, brīdināja par to, ka NVO ir um, ievainojama attiecībā uz naudas atmaskāšanas um, noziegumiem un teroristisku uh, organizāciju finansējumu. Un profesors Veins prasīja paplašināt aptvērumu e NIL direktīvai, uh, iekļaujot uh, NVO. Tik īstenots spiediens viņam bija jāatkāpjas. Uh, manī vēl uh, Eiropas padomas pret naudas atmaskāšanas iestāde arī piekrīt profesoram Vēnam, jo ir skaidri pierādījumu, ka NVO var tikt izmantotas kā naudas izmantošanas iespējas. Un tajā pašā laikā tiek uzdots jautājums, kādēļ netiek ieklauts, un atbild bija ļoti vienkārši. Komisija nevēlas, lai nevalstiskās organizācijas tiktu vērtētas kā iespējami krimināls, bet mēs prasam, lai NVO tiktu iekļaut likuma aptvērumā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Morāla kungs pusotru minūti. Paldies, priekšstādājs kundze. Jā, šis jautājums ir, uh, liekas, ļoti sarežģīgs, kompleks un tehnisks. Bet, man liekas, ir ļoti nozīmīgi, ja mēs runājam par Eiropas Savienības ticamību, uh, to risināt. Jau iepriekšējā saskau, sasaukumā daudz par to runājam un atgādināšu, ka mūsu emocijas uh, arī ir saistītas ar vairākiem skandāliem, pamatu Panama Papers un citu. Tas ir saistīts ar naudas atmazgāšanu, eh, ieroču kontrabandu, nodokļu nemaksāšanu, cilvēku tirdzniecību un citiem un citiem. Tie ir miljardiem eiro, vairāku simt miljardu eiro jautājums. Mm, teksts, par kuru mēs diskutējam šodien un komisijas nostāja, uh, norāda uz to, ka ir nepietiekama darbība, un tas ir neizturami. Tātad transponēšana netika veikta kārtīgi, un tā tas ir lielākajā daļā dalību valstu. Nu, līdz ar to šie pārkāpumi ir jākonstatē. Otrkārt, kapacitāte, kāda ir uh, Eiropas bankas iestādēm pieņemt lēmumus, un liekas, ka tie ir ierobežoti. Un arī uh, Tas ir atzīts. Un bez tam mēs deputāti redzam, ka padome atsakās 23 valstu sarakstu apstiprināt, kuras nav pietiekami cīnījušās pret un arī terorismu finansēšanu. Atcerieties, kāda bija par Saudi-Arābijas, Silviju Vieršu jautājumos un arī Panāmas dokumentu jautājumos reakcija. Tātad jautājums, kas ir jādod un mums arī jāuzdod, vai nav nepieciešams uh, risinājums, jo šeit redzam, ka nu, ne, nav nekādas izmaiņas. Par to esam satraukušies mēs deputāti, bet arī pilsoņi tāpat. Paldies! Paldies Maurēl kungam. Tagad uh, Ferāras uh, kundze. Paldies, priekšsēdāji kolēģi! Eh, nelegālās aktivitātes legālā ekonomikā ir ārkārtīgi sociāli smagi noziegumi, tas ir pārobežu noziegums, tas rada arī kropļojums eh, iekšējā tirgū konkurencē un gal beigās nodara milzīgu kaitējumu uzņēmumiem, kas ievēro noteikumus. Protams, eh, tas nāk par labu arī teroristu organizācijām, kas iegūst tādējādi finanšu līdzekļus, lai varētu finansēt savas aktivitātes. Esmu piecu zvaigžņu kustības pārstāve. Uh, Un uz mūsu nacionālajā programmā arī cīņa pret naudas atmazgāšanu vieno prioritātēm. Esam daudz strādājuši, pieņēmuši arī direktīvu. Šai sakarā paredzot arī to, ka tie, kuri ir sodīti par šāda veida noziegumu, nevar piedalīties valsts iepirkumos, nevar kandidēt arī vēlēšanās un tām līdzīgi. Tad vēl Esmu arī bijusi ziņotāja, garbā ziņojuma pie šīs tēmas. Eiropā esam arī pieņēmuši ļoti efektīvu antimafijas likumdošanu ar minimāliem noteikumiem, efektīvu tiesību sargājušo iestāžu sadarbību, labāku informācijas apmaiņu. Arī visi tie, kuri ir iesaistīti naudas atmaskāšanā, izmanto likumdošanas trūkumus. Tāpēc ir nepieciešams Eiropas tiesību sātvers. Uh, lai varētu bremzēt šādas aktivitātes, bet lai arī aktualizētu um, esošo likumdošanu, veicinātu sadarbības ar dalību valstīm. Paldies! Paldies, Ferārs kundze! Un tagad. Paldies! Tagad tā, uh, uzklausīsim politisko grupu runātājus. Kāzas kungs pusotra minūte. naudas atmazgāšana ir krimināla nodarījuma sekus. Mēs redzam, ka ir vairāki piemēri par to, ka nauda, kas ir eh, nelegāli iegūta, tiek slēpta, ir pieķert vairāki politiķi, ekonomikas pārstāvji. Struktūras ir ārkārtīgi kompleksas, dažādas jurisdikcijas un uh, arī liels skaidrs dažādu finanšu institūciju ir ies, aiztītas, tiek daudz izmeklēšana tiek veiktas, taču ne visas ir veiksmīgas. Tad, kad nav skaidrības vai nav arī pārbaudīti šie naudas atmaskāšanas gadījumi, tad trauksmes cēlāji un a, žurnālisti a, atklāja a, šos faktus. Mēs visi zinām, kas notiek ar žurnālistiem, piemēram, Dafne Karvāne Galici un a, Jānu Kučnaku. A, Nākamēnes būs pagājuši divi gadi kopš Dafne Galicija tika nogalnāta. Un man liekas, ka mums jāprasa, lai institūcijas efektīvāk cīnītos, varbūt, ka Dafne Galicija būtu aizvien dzīve, ja tas tā būtu bijis. Šis ir laiks, kad ir jāmaina notiekošais. Nevar būt tā, ka mm, labi un godīgi biznesmeņi cieši laikā, kad tie, kas ir korumpēti, dara, ko vien vēlas, un viss tas uz Eiropas pilsoņu mugurām tiek iznests. Paldies! Paldies Kāzas kungam! Tagad Činīčī kundze pusotru minūte. Tēļ. Paldies, priekšsēdētāji. Cīņa pret naudas atmazgāšanu ir eh, prioritāte, lai varētu apkarot lielākos transnacionālos noziegumu veids, lai aizsargātu Eiropas ekonomiku no ļoti bīstamiem kropļojumiem, kas var arī mazināt pilsoņu uzticību bankas finanšu institūcijām. Arī nesenie naudas atmazgāšanas skandāli banku sektorā norāda uz to, ka ir nepieciešams izveidot spēcīgu uzraudzības sistēmu, lai varētu novērst un identificēt un sodīt pārkāpumus, kurus īsteno ekonomiskie operātori. Ir nepieciešama informācijas apmaiņa, arī starpdisciplinārā sadarbība tiesību sargājušo iestāžu vidū, bankas un arī eh, finanšu iestāžu starpā eh, nepieciešams arī transnacionālais transnacionāla koordinācija. Eiropa ir pieņēmusi ļoti svarīgas likumdošanas uh, instrumentus, uh, informācijas apmaiņas uh, noteikumi, direktīva par noziedzīgu līdzekļu legalizēšanu. Uh, Tad arī ir tagad krimināli definēta naudas atmaskāšana, kā tāda ir arī pieņemta regula, kas stiprina arī bankas iestādes darbu un lomu. Naudas atmaskāšanas jomā ir jāuzrauga, protams, arī tās, lai šī instrumenta laicīgi tiktu īstenoti, jāstrādā, lai varētu veicināt ciešāku sadarbību starp regu regulatoriem finanšu jomā un tiesības argājušām iestādēm dalību valstī. Paldies! Paldies! Kītus edustaja Kiniči. Paldies um, Kiniči kundzei. Tagad uh, Strugārija kundze, pusotra minūte. I will speak in uh, Romanian. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu rumāņu valodā. 88 mm, miljoni eiro, 1% no Eiropas uh, IKP Eh, tik daudz eh, finanšu ir iesaistīti noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā. Eh, dažas valsts ir ļoti kreatīvas jaunākās direktīvas transponēšanas jomā, un tagad ir pārsteigumi. NVO pieņem ļoti mm, pārsteidzošus pasākumus tad uh, ir uh, noteikumi, kas piemērojas un noteikumi, kas nepiemērojas. Valstis nevēlas pilnībā transponēt 4. direktīvu, 5. direktīvu ir jāpiemēro līdz 2020. gada jūniem. Tikai 8 valsts līdz šim transponēs šo direktīvu. Es domāju, atbildē ir vienkārša. Mums ir nepieciešama regula Ja direktīvas nedarbojas, tad ir nepieciešamas regulas, un mēs, mums nav vairs laika. Regula ir nepieciešama, lai varētu regulēt šo ļoti svarīgo jomu. Jābūt arī ļoti spēcīgām sankcijām attiecībā uz valstīm, kas neievēro uh, šos noteikumus. Paldies! Jā, paldies! Paldies, Strugārijo kundzei! Nākamais runātais Urtas un kungs. Jā, paties priekšsēdētājums ir milzīga problēma. Uh, nu, miljardiem eiro tiek atmazgāti šeit Eiropas ekonomikā, tad nodarbojas milzīgie noz, noziedzīgie grupējumi, ir Danska Bank, Deutsche Bank, uh, skandāli, to ir ļoti, ļoti daudz, jūs zināt, par ko ir runa. Un tad mēs te atrodam dažādus trūkumus, piemēram, nav bankās pietiekami kontrolas, nav arī uzraudzības iestādēs efektīva sadarbība, nav nekāda sadarbības starp valstīm. Šī ļoti nopietna problēma. Taču mums ir jārīkojas daudz drosmīgāk, arī piemērot Eiropas Savienības līkumus. Mēs eh, kad runājam par to, kas nav piemērojuši ceturto direktīvu, ir jābūt striktākiem par piektās direktīvas piemērošanu, arī jāuz, mēs uzraugam trešās valstis, protams, tā ir ārkārtīgi liela problēma. Tad mēs runājam arī par vēlēko sārakstu, ka jau mēs prasām, lai jūs īstenot šīs direktīvas arī prasa, lai būtu arī pārkāpuma procedūras un ir valsts, kuras vispār neievēro mūsu pieņemto likumdošanu šajā jomā. Un te ir jābūt daudz stingrākiem un arī esam prasījuši vairāk kārt. Uh, virzīties pamazām Eiropas iestādes izveidas virzienā, un absolūti tas ir jāīsteno šajā er, komisijas sasaukuma laikā. Paldies, Urtasuna kungs, un nākamais Šukana kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Katru dienu gandrīz uzņēmumi uh, saskaras ar milzīgu pār spīlētu formālismu. Uh, runājot par naudas atmazgāšanu, un te tiešām runa ir par lielu liekulību, jo tieši uh, Tas ir šīs naudas atmaskāšanas slimības pamats, uh, jo to veicina brīva kapitāla aprīt pasaulē. Uh, Jo nevar iedomāties naudu atmazgāšanu bez banku tīkliem, kas ir līdzzinātāji, bez platformām, kas tur arī piedalās. Un visi šie trāsti, kas slēpj finanšu operācijas gala labumu ieguvējs un viņi veicina šo naudu atmazgāšanu, ir grūti arī uh, nenoliegt NVO un fondu darbu, bieži vien arī slēpj uh, eh, finanšu optimizācijas, viņi finansē korupciju operācijas un arī starptautiskā līmenī viņi nodarbojas ar korupciju un arī viņi piedalās šajā dramatiskajā spēlē. Mēs te varam tikai aicināt Eiropas komisiju izvērtēt savu rīcību. Uh, šo milzīgo formālismu un kāds ir reālais rezultāts naudas atmazgāšanas jomā. Pielieciet punktu liekulībai. Liekulība, kas arī notiek pašā Eiropas Savienības sirdī. Sitten annan puheenvuoron edustaja Mislav Kolakusicille. Minuutti, olkaa hyvä. Paldies. Nākamais runātājs Kolakusic kungs. Korup. Godētie kolēģi, Korupcija, naudas atmazgāšana ir eh, divas lietas, kas ir savstarpēji cieši saistītas. Šodien plašākā korupcija, lielākā eh, naudas atmazgāšana mm, nenāk no no uh, cigarešu kontrabandas. Un e, sliktākais, kas noticis Horvātijā, ir tāds, ka uh, tagad mums ir likums par. Uh, zakonitost tih postupaka i spriječiti korupciju. Šis uh, uzņēmuma izveids uh, likums un uh, Ļoti daudz naudas ir zaudēts šajās operācijās. Un mēs īsti nezinām, kas ir īstie labuma guvēji. Paldies. Kiitokset edustaja Kolakusic. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja. Paldies Kolakusic kungam. Tagad vārds Karasa kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji godātās dāmas un kungi, šīs debatas, jo īpaši komentāri no visām pusēm liecina par to, cik nozīmīgi un pareizi ir tas, ka mēs kā Eiropas pilsoņu pārstāvji atjaunot izsakamies par cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorismu. Kādēļ? Vēl joprojām katru gadu simtiem miljārdu Eiropā tiek atmazgāti. Uh, Vēl joprojām desmit milzīgas Eiropas eh, bankas ir iesaistīts plašos naudas atmaskāšanas skandālos. Vēl joprojām pastāv skaidras pretrunas starp tiem pienākumiem, par kuriem esam vienojušies, un eh, par to īstenošanu. Vēl joprojām trūkst kontroles, trūkst sankciju, trūkst uzraudzības personāla, trūkst naudas Eiropas bankām, lai īstenotu NIL direktīvu. Tagad jau ir piektā pieņemta, bet ceturtā vēl nav īstenota, kaut gan piektā būs jau jāīsteno līdz 2020. gada janvārim. Un vēl joprojām ir šāda situācija, ka visu šo trūkumu dēļ ir tāds ielāpu paklājiņš īstenošanas jomā, tādējādi tiek vājināts vienotais tirgus, un tas traucē arī mūsu vienoto uzraudzību banku savienībā. Tādēļ šobrīd visaktuālākais ir darīt visu iespējamo, lai mēs no direktīvas nonāktu līdz saistošajai regulai, lai mēs spēcinātu Eiropu, uh, lai notiktu kontroles, tiktu uzliktas sankcijas, lai mēs kopīgos apņemšanās realizētu aktīvā, reālā rīcībā, lai mēs sadarbotos, nevis izolētos viens no otra, jo tikai tad mums varēs uzticēties, un mēs vienkārši nenovērsimies no šīs problēmas, kamēr vien visi uzdevumi netiks izpildīti, par kuriem mēs vienojāmies. Kītos, edustaja Karas. Paldies, Karas kungs. Nākamā runātāja Nīna Džēla. Pusotru minūtu lūdzu. Skandals. Priekšsēdētāji, visi šie skandāli, kuri atklājās pēdējo gadu laikā, redzējām, ka ir simtiem miljonu, dažkārt miljārdi eiro ir atmazgāti un uh, cilvēkiem tas ir apnicis, uh, ka viņi vienmēr ir tie, kuriem ir jāmaksā par sēkām. Uh, kad notiek šādas ekonomiskās krīzes, bagātākie mūsu sabiedrībā un noziedznieki vienmēr atrod veidu, kā noslēpt savu naudu no uh, nodokļu iestādēm. Viens piemērs dzirdējām Dānskas banka 200 uh, miljonu eiro aizdomīgas. Uh, transakcijās astoņgadu laikā Igaunijā arī par spīti tam, ka uh, vainīgie vairākās valstīs tiek saukt pie atbildības, uh, IBA noraidīja priekšlikumu, sakot, ka Eiropas Savienības likums nav pārkāpts nopietni. Vēl dažas nedēļas atpakaļ viņa teica, komisija teica, ka tikai izskata vēl lietu. Ir daudz citu līdzīgi piemēru. Mēs nevaram gaidīt nākamo lielo skandālu. Ir pārāk daudz trūkumi mūsu likumdošanā, kas ļauj noziedzniekiem un tiem, kuri grib pārkāpt noteikumus, atrast sev labumu. Ja mēs šeit neapkarosim pārobežu noziedzību, tad kurš cits un kur citur tas tiks darīts? Kā komisija rīkosies? Mums ir jāiet tālāk ar tiem rīkiem, kas ir mūsu rīcībā. Likumdošana ir jāīsteno daudz skrupulozāk visās valstīs. Un jautājums komisijai, ko mēs darām, lai izmeklētu simt simtiem kompāniju, kas ir reģistrēts uh, offshore nodokļu paradīzēs, un tad uh, kas tiek darīts? Paldies! Kītokšet! Paldies! Nākamais runātājs Huka kungam. Jā, priekšsēdā man bija gods pēc 16 gadus atpakaļ ierasties šajā Eiropas parlamentā kā izmeklētājiem advokātam un kā es redzēju savā darbā, to, ka naudas atmazgāšana uh, ir tieši tā pā, tāda pati, kā asins rita mūsu ķermenī, tiek investēta cilvēku tirzniecībā, narkotikās, ieročos un kāds zaudē uh, Eh, savu dzīvību. Tā nauda, kas tiek investēta luksus automašīnā, mm, mājā, izglītībā un tam līdzīgi. Manā valstī policija ir aplēsusi, ka naudas atmazgāšanas sniedz apmēram miljardu mārciņu gadā. Daudz un dažādas organizācijas to nodarbojas, bet nav iedarbīgas, jo Tas ir neiedomājami arī tas, ka valsts vispār nav īstenojuši šo likumdošanu. Ir jābūt partnerībai, kas iet tālāk par Eiropas Savienību. Naudas atmazgāšana Āfrikā, Amerikā, citur ir jāspēj izsekot noziedzniekiem un naudai ir jāmaina kultūra. Uh, tiesību sargājošās iestādes uzskata, ka kaut kāds otršķirīgs noziegums un Brexit, protams, nostāda man valsti lielākā riskā. Es ceru Eiropas komisija, ka jūs uh, nopietni risināsiet šo jautājumu. Jā, Sitenāna Puhe. Paldies, Huka kungs. Nākamajam vārds Peksa kungam, lūdzu. I'm going to speak Czech. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, zabránit praní špinavých. Ehm, es izteikšos čehu valodā. Priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cīņa pret naudas atmaskāšanu ir eh, galvenā cīņa pret organizēto noziedzību. Tas ir būtiski arī pilsoņiem, lai nodrošinātu caurskatāmību. Manuprāt, 4. un 5. nīla direktīva ir ļoti laba, taču problēma ir tāda, ka daudzas valstis pat uh, nav īstenojuši ne ceturto daļu no šīs direktīvas un kā tad uh, rīkoties tālāk. Pilsoņi uzticas Eiropas komisijai, uzticas uh, tām, ka komisija spēja īstenot šīs tiesību normas un mēs nedrīkstam šo uzticēšanos zaudēt. Patiesā labam guvēju saraksti, reģistri ir ļoti labas lietas taču īstenojot uh, kontroli ir jānodrošina arī digitālā pieejamība. Mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešama caurskatāmība arī trusta fondu jomā. Ir nepieciešama šeit sāraksti par labuma guvējiem un ir nepieciešams, lai dalībvalsts var brīvi piekļūt uh, šiem sarakstiem, lai NVO un žurnālisti var piekļūt šādiem sarakstiem. Mēs nedrīkstam atkārtot pieļaut uh, kļūdas. Uh, Paldies, paldies, Peksa kungs. Nākamais runātājs Rāģef kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ko tātie kolēģi. Ar šo rezolūciju mēs aicinām dalībvalstis efektīvi īstenot naudas atmazgāšanas eh, tiesību aktu īstenošanu. Šeit es atsaucos uz 4. un 5. nilu direktīvu. Mums ir labs iemesls būt kritiskiem, jo ievērojams skaits dalību valstu vēl joprojām nav transponējušas ceturtās direktīvas normas un pāris eh, mēnešu laikā viņām tas ir jāpaveic attiecībā uz piekto nilu direktīvu. Tas viss ir jāņem vērā, eh, ņemot vērā to, ka terorisms eh, š, cenšas izmantot izvairīšanos nodokļu maksāšanas, un mums ir jāatzīst tas, ka Eiropas Savienībā cīņa pret naudas atmazgāšanu ir tālu no perfektas. Tādēļ ir nozīmīgi izveidot kopīgu visaptverošu Eiropas pieeju. Uh, kopā savadot visas mūsu iespējamās rīcības. Eiropas Savienībai jābūt spējīgai cīnīties pret naudas atmazgāšanu, cīnoties pret terorismu efektīvā, autonomā veidā, jo īpaši, kad runa ir par trešās valsts, trešo valstu iekļaušanu Eiropas Savienības melnajos sarakstos. Paldies, paldies Radevkungam. Nākamais eh, runātājs Fuglsanga kungs, lūdzu, vienu minūte. Paldies! 2007. līdz 2015. gadam Dānijas Danske banka sadarbojās ar partneri Igaunijā, sadarbojās ar naudas atmaskāšanas centrāli saistībā ar aizdomīgiem darījumiem par 200 miljārdiem eiro, un Igaunijas iestādes vairāk kārt brīdināja Dānijas iestādes, taču tās nerīkojās, un kā jau tika minēts, aprīlī Eiropas banku aģentūra sagatavoja ziņojumu apgalvojot, ka nav nekādi savienības līguma pārtraukumi un ka Dānijas iestādes nerīkojās nepareizi. Man tas liecina par to, ka šajā sistēmā ir pamata kļūdas pieļauts, un galvenā problēma izskatās tāda, ka nacionālās iestādes, kuras eh, pārbauda Eiropas banku uzraudzība, sagatavos ziņojumu, un tad šīs ziņojumi var tik pieņemt vai norādīti, Un tas ir ārkārtīgi būtiski attiecībās dalībvalsts. Šeit pastāv interešu konflikti, un šeit ir kaut kas jāgroza, un es gaidu, kādā veidā komisija paredz Eiropas banku uzraudzības aģentūras eh, rīcības grozīšanu. Paldies Fuglzanga kungam! Nākamais runātājs Kovarika kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj, komisāri, kundze. Ir skaidrs, ka cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu ir ļoti nozīmīgs politisks jautājums un saistīts ar starptautiskiem pārobežu izstrā, izaicinājumiem, uzraudzības pasākumi, cīņa pret naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu. Tas ir problēmas, pret, ar kurām mēs saskaramies, un mums jāatrod labāks veids, kā var labāk īstenot Eiropas Savienības normas. Uh, piektās NIL direktīvas ietveros vairāki koriģējoši pasākumi ir uzsākti, lai tiktu galā ar esošajiem trūkumiem. Ir būtiski uh, transponējot šo uh, direktīvu nacionālajos likumos, lai dalībvalsts sadarbotos. Kritiskākajos aspektos, kā informācijas apmaiņa, gan uzraudzības līmenī, gan finanšu iestāžu sastarpējās sadarbības līmenī. Apmaiņa ar informāciju ir viens no galvenajiem aspektiem. Mums daudz labāk ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas šajā kontekstā, uzlabojot savstarpējo savietojamību starp būtiskajām datu bāzēm, pieaug palielināt piekļuvu datu bāzēm un uh, sekmējot pārobežu sadarbību. Mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, kā kriptovalūtas, Attiecīgi mums ir jāpielāgo mūsu pieeja, lai šādi veidojumi tiktu iekļauti mūsu ietvarā. Un laiks ir nauda, mums ir jārīkojas raiti, lai šajā jomā spētu aktīvi darbotos. Paldies! Paldies Kovarika kungam! Noslēgumā pēdējā runātāja Tomčs kundze pusotra minūte lūdzu. Paldies par doto vārdu. Ir ļoti labi, ja ir efektīvi likumi, taču tas neko neatrisina, ja ir personas, kas vēlas pārkāpt šos likumus. Šī, šajām personām ir pietiekami daudz naudas un juristu, kas eh, sniedz eh, šīm personām labus eh, padomus, kā apiet likumus, kā var ietekmēt tiesas. Pat šeit pana izmeklēšanas komitejā mēs konstatējam, ka tika atmazgāts viens miljārds eiro, taču beigās nesakoja nekādas sekas. Piemēram, pie mums Ljubljanā ir dažādi uzņēmumi, kur ir saistīti ar mēru. Un šeit bija skandāls par 29 miljārdu atmazgāšanu, kur nauda nonāca Maltā caur dažādiem nelegāliem uzņēmumiem. Mums ir likumi, mums, taču mums trūkst labas īstenošanas sistēmas un labas uh, personas, kas eh, spēj izmeklēt šos noziegumus un eh, vajāt šos pārkāpējus komisiju, ko mēs varam šeit darīt. Mums ir jānodrošina pietiekama vara, lai varētu rīkoties, kad nacionālās iestādes to nespēja. Paldies, Tomčas kundze. Tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies divi runātāji došu vārdu abiem. Sākumā Lopes Agilāra kungam vārds Libe komitejas priekšsēdētājs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Somijas prezidentūras eh, pārstāvi, komisāra Jurovs kundze. Cīņa pret eh, terorismu finansēšanu un naudas atmazgāšanu ir būtiska Eiropā ne tikai ekonomiski iemesli dēļ. Mums ir nepieciešama krimināla vajāšanas instrumenti, lai cīnītos pret terorismu finansēšanu, naudas atmazgāšanu. Tas ir ļoti būtiski. Īpaši vēlos šeit pieminēt izmeklēšanas komitejas darbu par Panamas dokumentiem, kur piedalījos Būtiski ir nodrošināt caurskatāmību, informācijas apmaiņu, sadarbības ar finanšu iestādēm, to starp trešo valstu iesaistīšana ir būtiska. Taču, jā, ir ļoti svarīgi ar šiem uh, likumiem ir audzīt, lai šis likums tiktu attiecīgi īstenots uh, debat, uh, dalību valstīs. Uh, lūk, uh, Par to jau arī runa šajās debatēs, lai uh, tiktu piemērot tiesību akti, lai sasniegtu noteiktos mērķus, un uh, arī valstīm tik noteikti sankcijas, ja vajadzīgs. Paldies! Kītos ir uz tie Lopes Agilā. Lielas paldies Lopes Agilāra kungam. Tagad vārds Marek Belka kungam. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Various money laundering scandals in Vairāki naudas atmaskošanas skandāli banku sektorā, Deutsche Bank, Danske Bank, IMG, Pilatus vai EBLF. ABLV bankas skandāls ir šokējis Eiropas sabiedrību un uzņēmējdarbības jomu. Mums ir jāatgādina mums pašiem, ka mums ir nepieciešamas kontrols iestādes, kas norāda uz mūsu trūkumiem, un šeit saskat vairākas problēmas nacionālās izmeklēšanas. Iestādes neapmainās nepieciešamo informāciju. Dalībvalsts pilnībā netransponē nepieciešamos likumus, neveicina sadarbību, un kamēr Daudzas bankas eh, nepiemēro Eiropas Savienības normas, tikmēr šīs problēmas reāli eksistēs, un saskaņā ar Eiropolu 1% no Eiropas Savienības IKP uh, eh, ir iesaistīts aizdomīgos finanšu darījumos. Tas, ka trūkst uh, koordinētas darbības saistībā ar NIL direktīvu, uh, Tas tikai paplašina problēmas mūsu kapitāla tirgos. Vēlos pieminēt to, ka šobrīd bumba atrodas padomas laukuma pusē. Jebkāda veida jauna likuma priekšlikumi ir bezjēdzīgi, ja dalībvalstis atsakās sadarboties. Paldies uh, Belks kungam. Tagad uh, noslēgumā debatēs došu vārdu Jūraus kundzei lūdzu. Paldies! Šīs debates liecina, ka š, mūsu mandātam šis jautājums vēl joprojām būs prioritārs. Es dzirdēju ļoti daudz no tiem, kas ir piedzīvojuši šo sāgu par aktīvo rīcību naudas atmazgāšanas problēmas ietvaros. Mēs ļoti daudz ko esam panākuši gan likumdošanas, gan uzraudzības jomās, gan īstenošanas jomā taču nekad neapgalvošu, ka šī situācija ir ideāla vai viss ir perfekti. Šis jautājums eh, šai komisijai, šim parlamentam paliks prioritārs, pie tā ir jāturpina darbs un piekrītu tam, ka tā varētu būt regula, ar kuras palīdzību dalību valstis nevarēs atkāpties no mērķa par kuru cīnāmies naudas atmaskāšanas jomā. Mēs šeit nerunājam tikai par naudu, mēs runājam par nopietnu noziedzību, par naudu, kas veicina šādu noziedzību, un arī par mūsu pilsoņu uzticēšanās zaudēšanu. Šī uzticēšanās ir būtiska attiecībā uz to, ka mēs visi kopā varēsim kaut ko panākt. Mēs gribam veselīgas finanšu sistēmas Eiropā. Tas ir viens no galvenajiem elementiem Eiropas labklājībai. Mums ir jāizfiltrē riski, jāapkaro to ar labi darbojošamies likumiem, kurus visi īsteno. Un daudz no jums minēja, ka šī sistēma ir tik spēcīga vai tik vāja, cik ir spēcīgs eh, tās sistēmas vājākais dalībnieks. Jā, daudzas dalībvalstis eh, neņem pietiekamā nopietnībā vērā šo sistēmu. Un visās dalībvalstīs jābūt vienotai rīcībai, likumi ir jāīsteno. Tas ir viens no galvenajiem dalībvalstu uzdevumiem. Mums ir arī negatīvā motivācija pārkāpuma procedūras, kuras esam uzsākuši. Varu jums pastāstīt par to, ko mēs veicam saistībā ar 4. NIL direktīvu. Uzraudzības procesa laikā tika uzsāktas eh, līguma pārkāpšanas procedūras pret visām dalībvalstīm, un šobrīd pārtraukuma procedūras ir noslēgts par piektām dalībvalstīm. Visās pārējās dalībvalstīs eh, dalībvalsts ir nosūtījušas formālus vēstules, atzinumus, un procedūras turpinās par piekto NIL direktīvu, kur tai eh, transponēšana ir paredzēta nākamā gada janvārī. Līdz šim esam saņēmuši paziņojumus, kur trīs dalībvalsts eh, ir informējuši par pilnīgu transponēšanu un piecas ir eh, informējuši par transponēšanas pasākumiem. Attiecībā uz pārējo mēs, protams, novērojam situāciju un uh, raikosimies raiti, kad uh, stāsies spēkā īstenošanas datums. Dalījos ar jums par to, ka regula būs nepieciešama, tas būs pareizais instruments. Protams, ka es pametu šo jomu, un tas ir mans personīgais viedoklis strādājot pie šī jautājuma. Kādēļ mēs pieņēmām direktīvas 4. un 5. Piektā direktīva tika pieņemta mana mandāta laikā, Tā bija skaidra, ātra reakcija uz Panamas dokumentu skandālu, teroristu uzbrukumiem, kurus ir ļoti grūti paredzēt un laicīgi atklāt, jo visi šie maksājumi bija anonīmi. Mums pēc tam bija tikai jārēģē, spējām reaģēt. Tāpat arī guvām skaidrs pieprasījums par to, ka ir pilnībā jāatklāja patiesie labuma guvēji. Un šeit vēlos organizēt uz Peksa un Korkuši kunga teikto. Uh, Tas ir mans personīgais spēcīgais viedoklis, proti, ka patiesie labuma guvētā, guvuma sarakstiem ir jābūt pilnībā atvērtiem, pieejamiem publikai, nenošķirot tos, kuriem ir uh, likumīgi apstiprināts intereses un kuriem nē, piemēram, žurnali, žurnālistiem. Arī runāt par trasta fondiem. Šeit situācija ir sarežģīta, jo dažiem trasta fondiem ir pilnībā privāts finansējums, un šeit mēs strādājam pie šiem komerciālajiem trastiem, kā arī citiem esam paredzējuši iespēju, kā gūt informāciju par patiesiem labumguvējiem. Nākamie soļi varētu būt tādi, kā pilnīga regulas īstenošanu par finanšu izmeklēšanas vienību sadarbību. Redzkungs devās proms un gribēja viņam pateikties par piemērotiem pūliņiem, jo viņš bija referents saistībā ar šo likumu aktu. Viņš eh, būtu varējis man apstiprināt, ka bija ārkārtīgi grūts uzdevums pārliecināt visas dalībvalsts īstenot pasākums, lai finanšu izmeklēšanas vienības sadarbotos un apmainītos ar informāciju ar uh, Eh, gan pašas valsts eh, tiesību sargājušām iestādēm, un ka vēl grūtāk bija pārliecināt tās, ka ir jāapmainās ar informāciju pārobežu kontekstā. Jūs minējāt, ka pārobežu situācija ir ārkārtīgi vāja, un jums ir taisnība. Mēs cenšamies to uzlabot ar šo jauno eh, tiesību aktu priekšlikumu. Līdz šim mums neizdevās, mēs, cer, mēs panācām kompromisu un ceru, ka šeit panāksim kompromisu. Lai būtu viena uh, Eiropas Savienības institūcija, kas nodrošinātu labāku uzraucību. Mēs spērām pirmo soli Eiropas uzraudzības aģentūrai, jāspēcina kompetences, tas viss ir pieņemts attiecīgos tiesību aktos, ir jānodrošina labāka datu apkopošana un rīcības iespējas tad, kad izskatās, ka dalībvalsts neizpilda savus pienākumus. Piemēram, Danske bankas gadījumā Igaunijā vēl joprojām nevar iedomāties, kā ir iespējams, ka 5-7 gadu laikā var novērot šo naudas atmazgāšanu līdz pat 200 uh, miljārdu apmēram, ka tas netiek pamanīts. Un šeit izmeklēšana vēl joprojām notiek. Un mēs pēc tam zināsim, kas bija šeit lielākais trūkums. Un tikmēr Dānija ir arī grozījis likums, ir notikusi rīcība, taču piekrīt tam, ka jābūt vienai uh, Eiropas uh, Savienības institūcijai, kas nodrošinātu šeit uzraudzību. Tomšas kundze uzdeva jautājumu, kas rīkosies Eiropas Savienības līmenī tad, kad dalībvalsts mm, neievēros normas krimināla likuma, krimināla likuma īstenošanas jomā. Sākot ar nākamo gadu, darbu uzsāks Eiropas prokuratūra. Tā būs iestāde, kur darbosies īpaši prokurori, e, eksperti, kas e, strādās finanšu noziegumu jomā. Varbūt tiešām EPO varētu būt tā iestāde, kas varētu pārņemt šīs lietas, ja dalībvalsts netiek galā. Es zinu, ka es runāju ļoti ilgi, taču tik uzdoti ļoti daudz jautājumu noslēgumā. Kasas kungs pieminēja ziņotājs ziņotāju direktīvu. Tā arī noteikti var dot lielu ieguldījumu. Lielas paldies par jūsu pacietību. Es tiešām sajūtu nepieciešamību reaģēt uz jūsu komentāriem un jautājumiem, jo šī tiešām ir prioritāte, kura politiskajā līmenī ir pareizi jāorganizē un jārīkojas turpmākā mandāta laikā. Paldies! Think, uh... Paldies, uh, komisārs Konzē! Paldies! Jūs vienmēr atbildat uz visiem jautājumiem, un ne katrs uh, komisārs šādi rīkojas. Tā kā liels paldies par jūsu iesaisti, un uh, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, ko skatām arī. Un tagad uh, es aicināšu uh, Tupurainens uh, kundzu kundzi padomas eh, vārdā uzstāties. Eh, jūs eh, ļoti ilgi strādājat ar mums kopā un paldies, ka bijāt visu laiku šeit mūsu zālē. Paldies! Dāmas un kungs, paldies! Es dzirdēju ļoti vērtīgas atziņas, ļoti interesants, un tāpat arī komisijas viedoklis, ko es ļoti augstu vērtēju, un paldies arī, ka komisija ir ieradusies, un tas ļauj mums visiem rīkoties ļoti kompetenti. Tik uzdot jautājumu par to, kā padoma rīkojas attiecībos naudas atmaskāšanu un pēdējiem skandāliem mūsu bankās. Es atzīstu, tā ir problēma. Mums ir jāraugās, kāds ir iemesls, jāmeklē secinājumi un jāskatās, vai pēdējie pasākumi ir pietiekami vai nē. Mēs esam stā, sākuši um, izskatīšanu pēc pēdējiem uh, naudas atmaskāšanas uh, notikumiem mūsu bankās nākamā mēneša laikā. Mēs strādāsim un secinājumus gaidām šī gada decembrī, pēc tam sekos aktīva rīcība un tāpat arī apstiprināsim atkal to, ka prezidentūra ļoti lielu nozīmi pievērš NIL direktīvai un terorismu apkarošanai. Pēc šīm diskusijām ir skaidrs vēstījums. Vairāk jādara novēršot nelikum, li, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un atbalsts tam tiek sniegts no visām politiskajām grupām. Es personīgi varu solīt to, ka jūsu uh, uh, ziņu uh, došu tālāk mūsu finanšu ministram un uh, teikšu, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs jautājums.